gribu jūs informēt par to, ka uh, Oli Mažlis uh, parlamenta delegācija, tas ir uh, viesojas pie mums, uh, tas ir uh, Uzbekistāns Republikas parlaments. Es gribu ļoti sirsnīgi sveikt uh, mūsu viesus. E, za granicą inwestycji zagranicznej turystyki panem. Es gribētu Ali e, sveikt īpaši Ališaru Kurmanovu kungu esmu gandarīts Uzbekistānas parlamenta viesus sveikt šeit. Viņi jau 13. reizi, viņi piedalās 13. sēdē, kas ir veltīta parlamenta sadarbībai. Ceram, ka būs konstruktīvas sarunas un jūsu darbs tiks veiksmīgi turpināts. Paldies, nākamais runātājs Hens Bekers, divas minūtes. Godātais priekšsētāja kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis.